Chers collègues, je vous propose de commencer cette euh, dernière. Euh, Dargie kolēģi, mēs varētu ķerties pie darba. Uzsākt sanāksmes pēdējo kārtu, tā ir pēdējā sanāksme pirms mūsu vasaras brīvdienām. Un tagad mums ir jāapspriež 12. apkārtības punkts. Tas ir pētījums Eh, ko mēs pasūtījām eh, sasaukuma sākumā. Sociālās politikas ārējā dimensija, kas veicina darbu un sociālos standarts un Eiropas korporatīvo sociālo atbildību. Nu jā, franču valodā varbūt eh, tas neizklausās tik veiksmīgi. Sasim jau. Um... Ehm. Priekšstādātāji atkārtos, pētījuma nosaukuma atkārtot, un pētījums tika veikts, to veica uh, Werners Aihorsta kungs no Iza, Valbrinkas kundze no Nīras. Tas ir Vācu eh, darba pētījuma institūts un NIRAS ir analīzes un stratēģijas institūts, kas atrodas Dānijā. Šis pētījums tapa kā tāds kopdarbs, eh, sagatavojot arī ziņojumu mūsu komitejā. Un referenta kungs, ja jums nekas nav pretī, mēs varētu sākumā uzklausīt eh, šo pētījumu prezentāciju, pēc tam mums būs debates, un es nezinu, nu, kā jūs esat iedomājuši šo norisi. Uh, Es to atstāšu jūsu ziņā, bet, dārgie kolēģi un arī uh, referenta kungs, lūdzu, ņemiet vērā sev atvēlto laiku un pēc tam būs arī iespēja mainīties viedokļiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie deputāti. External... Mēs esam ļoti gandarīti, ka varam jūs iepazīstināt ar šo pētījumu par um, Eiropas Savienības sociālās politikas ārējo dimensiju. Uh, Un eh, es saprotu, ka jūs esat arī daudz ko veikuši Eiropas parlamentā šajā kontekstā. Mēs šeit esam ieradušies trīs kolēģi. Mihails Kenzija no uh, darba pētījumu institūta un Dorita Vāla Brinka no institūta Niras arī runās par saskaņotību un eh, sociālās politikas ārējo dimensiju. Un viņa arī eh, iepazīstinās jūs ar ietekmes izvērtējumu, ņemot vērā izmantotos instrumentus un mehānismus, ko eh, pielietoja dažādas dalību valsts. So, uh, my... Un tagad došu vārdu Maiklam kurš jūs iepazīstinās ar pētījumu pirmo daļu. Paldies! Paldies priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti! Pirmajā uh, prezentācijas nodaļā es jūs vēlētos iepazīstināt ar uh, šīs ārējās dimensijas uh, galveno raksturojumu. Mūsu pētījumā mēs analizējam Eiropas Savienības sociālās politikas ietekmi, izmantotos instrumentus un panāk, pasākums, kā arī uh, Eh, mēģinam eh, to vērtēt eh, tajās valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalība valstīs. Mēs uzskatām, ka galvenais temats šeit ir Eiropas Savienības veiktās aktivitātes, lai varētu ieviest pietiekam augstus darba standartus arī tajās valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Un, protams, mums jārunā arī par darba ņēmēja tiesību uzlabošanu komiteja ir pietiekami daudz runājis par sociālās politikas ārējo dimensiju, un uh, tas tika veikts no 2009. līdz 2010. gadam. Kopš uh, agrīnajiem 90. gadiem ir bijušas vairākas iniciatīvas, kas tika izveidotas, lai Eiropas Savienības sociālās vērtības varētu integrēt arī Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Vidējā termiņa sociālās rīcības programmā no 1995. līdz 1997. gadam komisija norādīja, ka ir nepieciešams visaptverošs, nepārprotams, nepārprotam koncepcija, kas ir veltīta Eiropas Savienības sociālajai politikai. Tālāk bija sociālās rīcības programma, kas tika izveidot no 98. līdz 2000. gadam, un tā norādīja, kāds ir galvenais sociālās politikas mērķis. Un šī programma atzina, ka ārējā dimensija šajā jomā ir ārkārtīgi nopietna. Eiropas Savienība eh, šo stratēģiju mainīja apmēram eh, gadsimtu mijas laikā, vienlaicīgi īstenojot Lisabonas stratēģiju. Un stratēģija galvenokārt uh, tika veltīti, lai radītu jaunas darba vietas, uzlabotu sociālo kohēziju un veicinātu inovācijas dalību valstīs. Tā bija ļoti ambicioza politiskā darba kārtība. Mēs to varētu uzlūkot kā mēģinājumu izveidot uh, pietiekami labu mehānismu, lai varētu atbildēt uz jauniem izaicinājumiem, proti atkarību no citām valstīm un uh, konkurētspējas veicināšanu. Protams, uh, ar stratēģijas palīdzību Eiropas Savienība vēlējās uzlabot gan nodarbinātību, gan arī uh, garantēt ekonomisko izaugsmi. Ņemot vērā to, ka pasauli kļūst aizvien globalizētāka un uh, mēs esam aizvien vairāk atkarīgi viens no otra, mums ir jāsaprot par to, ka šī uh, vajadzība pēc ārējās dimensijas ir kļuvusi pašsaprotama. Lai mēs varētu saskaņot šo globalizāciju ar Eiropas Savienības vērtībām, pieredzi uh, un mantojumu, protams, tas ir jāveic pēc iespējas ātrāk. Un, ja mēs runājam par ārējo un iekšējo dimensiju, es vēlējos to nedaudz ilustrēt. Nu, eh, varbūt ehm, salīdzinot to ar futbolu, runājot tā tad eh, futbola definīcijās, eh, varētu teikt, ka skatītāji atrodas jūsu, ka skatītāji atbalsta jūs, un līdz ar to jūs varbūt negūstat tik pārliecinošu atbalstu. Uh, 2004. gadā tika veikts pārskats un 2005. gada sociālā darba kārtība tika pārskatīta un tika izveidota atjaunotā sociālā darba kārtība. Tas norisinājās 2008. gadā. Mēs varētu arī šeit pieminēt to darbu, ko veica jūsu komiteja, sagatavojot ziņojumu par korporatīvo sociālo atbilstību, ņemot vērā starptautiskos, darba, starptautiskos tīzniecības nolīgumus. Otrajā prezentācijas nodaļā mēs vēlētos pievērst jūsu uzmanību galvenajām iniciatīvām, kas ir veltīts Eiropas Savienības sociālās politikas ārējai dimensijai. Kā jau minēts, šīs ārējās uh, dimensijas uh, viens no stūrakmeņiem ir piedāvāt uh, pietiekami augstus uh, nodarbinātības standartus darba kārtība, programmas, kas īstenotas vairākās dalībvalstīs, korporatīvā sociālā atbilstība ir galvenie uh, stūrakmeņi runājot par darba politiku dalību valstīs. Desmitajā attēlā jūs varat redzēt, ka sākumā ārējās dimensijas stratēģija tika balstīta uz sociālajām klauzulām, proti, ka ir jāīsteno sociālās prasības, ir jāņem vērā ārējā dimensija, un tās dalībvalstis, kas ievēro augstus darba standartus, ir arī attiecīgi jābalvo par veikto darbu. Kopš 2001. gada Eiropas Savienība uzsāka izmantot arī cita veidu instrumentus un novatoriskus mehānismus, lai varētu šos standarts veicināt arī ne tajās valstīs, kas nav dalība valsts. Mēs runājam par korporatīviem standartiem, par instrumentiem. Citi instrumenti kļuva nedaudz uh, maigāki. Startautiskā darba organizācija uzskatīja, ka šos standartus var uh, veicināt labākā veidā. 11. attēlā jūs redzat tos instrumentus, ko Eiropas Savienība izmantoja šajā darbā. Tos varētu tā tad iedalīt trīs kategorijās, kā tādus ļoti striktus, maigākus un finansiāls instrumentus, un tie skar gan iekšējo, gan ārējo politiku. Es vēlējos pievērsties labajai, labajam stabiņam, tā tad ārpolitika. Uh, Uh, brīvās tirzniecības nolīgumi, vispārējā preferenču sistēma un vispārējā preferenču sistēma plus un vēl arī PTO normas. Uh, tie ir tās augtie stingrie instrumenti, te ir runāts par pārliecināšanu. Tātad tie ir stingri instrumenti, bet, piemēram, uh, dialogs, stimulu radīšana, ieteikumi, pārliecināšana, tie ir maigie instrumenti un attīstības palīdzība, kā arī tehniska palīdzība, ir finanšu instrumenti. Ņemot vērā mm, ārējo politiku un tās vadlīnijas Eiropas Savienība ļoti daudz uzmanības pievērš tieši tās augstajiem maigajiem instrumentiem. Un tagad došu vārdu manai kolēģei no Dānijas, kas a, sīkāk izvērtēs minētos inf instrumentus. Lūdzu, Valbrinks kundz. Oh, sorry. Good afternoon. Sveicināti, dāmas un kungi. Tātad es vēlēšos um, analizēt ārējās dimensijas saskaņotību un arī uh, veikšu izmantoto instrumentu analīzi. Ja mēs runājam par saskaņotību, mēs to esam aplūkojuši no trim dažādiem redzes lēņķiem, un es vēlējos teikt, ka patiešām ir jārunā par šādām saskaņotām politikas vadlīnijām, par leģitimitāti un, protams, arī par ietekmi. Pirmā dimensija redzeslēņķis ir eh, horizontālā saskaņotība, aplūkojot dažādas politikas jomas, tātad sociālā politika, attīstības palīdzība, tirzniecības politika, un mēs arī pietiekam uzmanīgi analizējam saskaņotību visās šajās eh, dimensijās. Ko mēs, eh, kādu pieredzi mēs guvām Mēs redzam, ka mērķi <clears throat> ir aizvien dziļāk integrēti, bet mēs saprotam, ka tirzniecība ir viens no galvenajiem mērķiem, un tas, protams, ietekmē visu politiku, tas ietekmē ārējo dimensiju. netiešā vertikālā saskaņotība un Eiropas Savienības uzstāšanās starptautiskās organizācijās, ko mēs tur varam darīt, kāds var būt mūsu ieguldījums. It sevišķi eh, šeit būtu jāņem vērā divas eh, organizācijas, tādā starptautiskā darba organizācija un Pasaules tirzniecības organizācija. SDO, jeb Startautiskā darba organizācija Eiropas Savienība šeit uh, ir darbojusies patiešām ļoti pārliecinoši, bet diemžēl nevienmēr tā uzstājas uh, vienā balsī. Un, protams, uh, eh, SDO ir uh, tāds fórums, kurš šiem jautājumiem jāpievērš liela uzmanība un nevajadzētu to aizmirst. Uh, PTO, jā, Eiropas Savienība šeit uzstājas kā vienots vesels, bet eh, PTO nav tāda organizācija, kur tiktu apsprieta sociālā politika. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir zinām ietekme PTO, bet eh, varbūt nepietiekami, varbūt tā nav pietiekami liels svars, lai varētu apspriesties tieši par sociālās politikas eh, jautājumiem. Tālāk, trešā dimensija - tiešā vertikālā saskaņotība Kas ir īsti ar to, do, kas īsti ar to ir domāts? Tātad Eiropas Savienības divpusējās attiecības ar dalību valstīm, kas nav dalība, ar tādām valstīm, kas nav dalība valsts, ar trešajām valstīm. Kolēģis runāja par tās augtiem maigajiem instrumentiem, bet ir arī, protams, tādi ļoti strikti instrumenti, un īstenošana nenotiek pietiekami veiksmīgi. Un ja tā tiek īstenota, tad tomēr. Uh, sasniegtā ietekme ir visai maza. Mēs varam minēt šeit GSP. Plus. Tālāk, izvērtējot instrumentus un mehānismus, mēs secinājām, ka trešās valstis un Eiropas Savienības uh, ietekme šeit to var attēlot tādu koncertisko apļu veidā. Un, ju, aplūkoties uz šo attēlu, jūs redzat uh, iestāju valstis un kaimiņu valstis, uh, kas varētu kādreiz iestāties Eiropas Savienībā, tad Eiropas Savienības ietekme ir visai ievērojama, bet uh, jo tālāk mēs virzamies, tas ir 15. attēls, Tātad, eh, virzoties uz apļa ārmalu, jūs redzat, ka kaimiņu valstis, kas eh, negatavojas kļūt par iestāju valstīm, it kā izjūt Eiropas Savienības ietekmi, bet tā nav tik spēcīga kā uz pirmās grupas valstīm. Un eh, trešajā aplī, tātad pašā ārējā daļā, ir um, strauji uzplaukstošās ekonomikas, un uz tām veiktā ietekme ir mērāma kā viszemākā. Tālāk eh, dažādas valstu grupas. Jūs tās varat redzēt 16. attēlā. Tie ir tāds detalizētāks eh, aplūkojums, bet eh, es tagad vēlētos varbūt paust vairākas tāds vispārīgs dabas piezīmes pirms analizēt šos instrumentus sīkāk. Kas notiek Pasaules mērogā ir patiešām ļoti liela saistība starp sociāliem standartiem un ekonomisko attīstību. Un tas noteikti ir jāpaturprātā, veicot arī līdzīgus pētījumus. Protams, ir arī par lielām uh, kompānijām, multinacionālām kompānijām, it sevišķi jaunatīstības valstīs. Un šādas vērtības tiek radītas, un ir jāņem vērā, ka lielie uzņēmumi piedāvā gan darbvietas, gan var ietekmēt arī veikto politiku. Lielas Eiropas, liela Eiropas saimnības uzņēmuma kompānijas mēģina ietekmēt lietu kārtību konkrētās valstīs, un jāņem vērā, ka tā ir globalizācijas iezīme, bet mums ir jāņem vērā, kādi ir galvenie šo multinacionālo kompāniju mērķi. Un vēl kāda piezīme eh, - strauji uzplaukstošās ekonomikas eh, paļaujas uz to, ka tur tomēr eh, šajās valstīs darba izmaksas ir zemāka un zemāks un tās nevēlas pieņemt tik augstus darba standartus, kādi pastāv piemēram Eiropas Savienībā. 18. attēlā arī ir tabula, tur tika izvērtēta stingroja instrumentu ietekme, un es pieminēšu pašu būtiskāko. Kā jau es minēju, ir asociācijas pakti, kas ir noslēgti ar vairākām trešajām valstīm. Un, ja mēs runājam par iestāju, par kandidātu valstīm, par iestāju valstīm, tad eh, šie asociācijas nolīgumi ir patiešām ļoti nozīmīgi, lai uzlabotu darba standartus šajās valstīs. Vispārējo VSP un VSP plus ir visai veiksmīgi instrumenti, bet to īstenošana varētu būt labāka. Jo pagaidām mēs eh, atstāto ietekmi varētu vērtēt kā vidēji spēcīgu. Un tālāk Pasaules tirzniecības organizācija, ko jau minēju iepriekš. Jāsaprot, ka PTO ir tirzniecības organizācija, bet Varbūt mēs varētu vairāk uzmanības pievērst tam, kā viņi savu darbu varētu uzlabot nākotnē, pievēršoties arī, piemēram, sociālajai politikai. Tālāk tā sauktie maigie instrumenti. Uh, tie joprojām tiek izmantoti un tiem ir tāda vidēja termiņa ietekme. Dažas valstis eh, mēģina mainīt sociālos standartus, eh, iesaistās sociālā dialogā, eh, iegūst jaunu pieredzi, uz uzņēmumiem tiek veikts spiediens, bet Vēl kāds ļoti būtisks maigais instruments ir korporatīvā sociālā atbildība, un tas uh, cieši sasaucas ar to, ko jau teicu iepriekš, proti, uh, kādu nozīmīgu lomu varētu spēlēt šie startautiskie uzņēmumi. Mēs uh, esam pieredzējuši, ka ietekme šim instrumentam ir patiešām ar lielu potenciālu, ka tas varētu būt ļoti spēcīgs, bet pagaidām tas netiek izmantots pilnībā par 100% un definīcija varbūt nav pietiekami skaidra, eh, bet eh, pie tā mēs arī vēl vēlāk atgriezīsimies. Un tālāk eh, pienācīgs darbs un valstīs pieņemtās programmas, programmas, ko ir izstrādājusi Startautiskā darba organizācija. Šādām programmām ir zinām ietekme, tās ir nesušas augļus, pateicoties arī SDO piedāvātajai tehniskajai palīdzībai. Un jāņem vērā, ka šāda ļoti praktiska palīdzība ir eh, valstīm patiešām sniegus stimulus, lai tās varētu piemēroties augstākiem sociālajiem standartiem. Un visbeidzot, daži vārdi par finanšu instrumentiem. Attīstības palīdzība eh, ļoti lielā mērā ietekmē valstis un valstis ātrāk pārņem sociālos standartus, un Eiropas Savienība, protams, ir arī sniegusi palīdzīgu roku šajā jomā, un arī tehniskā palīdzība eh, kas pieder pie finanšu instrumentiem, eh, var eh, atstāt tādu vidēji spēcīgu vai patiešām ļoti spēcīgu ietekmi. Un tas bija viss no manas puses, un tagad došu vārdu savam kolēģim, uh, Werneram, lai viņš turpinātu ar ieteikumiem un no secinājumiem. Tātad es runāšu par secinājumiem un es eh, runāšu par piecām galvenajām prioritātēm, un es domāju, ka Eiropas parlamentam tās šķitīs patiešām saistošas. Es tās tagad paskaidrošu. Tātad piecas prioritātes - saskaņota un integrēta pieeja ārējās dimensijas jomā, tālāk um, tādas uh, globālas sociālās alianses veidošana, trešām kārtām uh, tādas maigākas, netik oficiālas pieejas veidošana, īstenošana un uzlabošana. Kolēģi jau to minēja. Tālāk um, pastāvošo instrumentu prioritizēšana un piemērošana piektām kārtām. Uh, korporatīvās sociālās atbildības spēcināšanu un veicināšanu. Un par to jau mēs runājam, un tas ļoti cieši sasaucas arī ar um, darba likumdošanu dalībvalstīs. Protams, mums ir jāapzinās, ka Eiropas parlaments uh, ļoti aktīvi darbojas uh, Eiropas Savienībā, bet Eiropas parlaments nedarbojas kā tāds ārējais spēlētājs starptautiskās organizācijās un Eiropas parlamenta. Lomai vajadzētu būt tādai, ka Eiropas parlaments arī skaļāk runātu par sociālo dimensiju Eiropas Savienībā un pievērstu arī citu spēlētāju uzmanību sociālo standartu ievērošanai. Protams, dažreiz mēs vairāk uzmanības pievēršam tirzniecībai un ekonomiskiem apsvērumiem nekā sociālajiem standartiem. Eh, kāda ir eh, saskaņotas, integrētas un profesionālas pieejas pirmā prioritāte. Mēs vēlētos teikt, ka ir jāpaukstina šī saskaņotība gan horizontāli, gan vertikāli. Tas ir uh, Eh, svarīgi, lai eh, paaugstinātu institūciju uzticamību un Eiropas Savienībai ir jārīkojas patiešām saskaņot, jārunā vienā valsī un ir jāizstāv savu reputāciju. Proti Eiropas Savienība varētu būt līderis runājot par sociālo standartu ieviešanu. Otrām kārtām saskaņotība ir no svara, e, tad, ja mēs runājam par Eiropas parlamentu attiecībām ar citām lielām organizācijām, it sevišķi sarunājoties ar Eiropas komisiju un nesen izveidoto ārējās darbības dienestu, kas pārņems e, vairākus uzdevumus, kas ir saistīti ar ārpolitiku. Un īstenībā e, ārējās rīcības dienests arī nākotnē būs viens no galvenajiem spēlētājiem starptautiskajā arēnā, un tas būtu jāņem vērā. Un vēl viena prioritāte, eh, kas izkristalizējās veicot ietekmes izvērtējumu, saskaņotība ir nepieciešama arī tad, kad mēs veicam sarunas eh, starptautiskajā darba organizācijai. Īstenībā tad, kad mēs runājam, it kā šī saskaņotība ļoti bieži izskan, bet tad, kad ir jābalso par konkrētiem mehānismiem, nu tad uh, situācija varētu tomēr būt labāka. Eiropas parlamentam noteikti vajadzētu veidot ļoti profesionālas attiecības ar citiem spēlētājiem un vajadzētu uzstāties pārliecinošāk, izveidojot pietiekam saskaņotu pieeju. Piemēram. Point, a... Otrām kārtām sociālās alianses veidošana, sadarbības veidošana. Es vēlējos pateikt ka Eiropas Savienības reputācija uz globālās skatūs ir patiešām ļoti laba, un Eiropas Savienība tiek uzskatīta arī par tādu sociālo jautājumu veicināšanas līderi, it sevišķi, ja to salīdzina ar ASV, jo ASV, piemēram, runājot par tirzniecības un uh, sociālajām politikām, tiek izmantot ļoti vienpusēji pieeja, bet Eiropas Savienība varētu šeit uzskatīt patiešām par tādu paraugu. Eiropas Savienība viegli. Mm, izkopja dažādas sadarbības formas ar uh, valstīm un arī ar trešajām valstīm. Mums ir jārunā arī par dialoga izveidošanu ar Āzijas valstīm, ar Ķīnu un arī citām šī kontinenta valstīm. Es domāju, tas patiešām būtu ļoti saistoši. Tā ir tāda valsts, eh, ar kur ir liels sadarbības potenciāls un to noteikti vajadzētu izmantot. Un Protams, jārunā arī par sociālo dimensiju, vedot sarunas ar valstīm par tirdzniecību. Protams, tā ir ļoti būtiska prioritāte visā šajās jomās, kas tiek pārspriestas starptautiskās institūcijās tālāk. Sadarbība ar valdībām, es domāju, šeit arī ir iespējams kaldināt jaunas savienības, sadarbība ar uh, SDO ir no svara, bet nevajadzētu arī pārāk zemu vērtēt to, ko varētu panākt PTO, tieši runājot par sociālo standartu veicināšanu. Tas ir ļoti grūts uzdevums, bet noteikti to nevajadzētu tādēļ svītrot no darba kārtības. Eiropas parlamentam būtu jāatbalsta visas ilgspējīgās sociālās sadarbības formas, eh, it sevišķi PTO un SDO ietvaros Es domāju, ka tā ir viena no galvenajām mācībām, ko mēs esam guvuši, un Eiropas parlamentam varbūt nevajadzētu darboties kā tādam vienam neatkarīgam orgānam, bet vajadzētu parūpēties par arī par citu institūciju pārliecināšanu. Tālāk. Eiropas Savienība līdz šim ir izmantojusi tādu visai maigu pieeju, un tāda pieeja varētu būt daudz efektīvāka nekā tādu ļoti stingru likumu un uh, vienošanos uh, pārnešana. Protams, uh, šie maigi instrumenti papildina tās augtos stingros instrumentus, tie ir jāizmanto kopīgi un, protams, tās ir liels izaicinājums. SDO ratifikācija ir tikai viena medaļas puse, bet īstenošana jau ir kas cits. Un tālāk tehniskā palīdzība, tehniskais atbalsts ir no svara, ir arī jāinformē darba ņēmēji par viņu tiesībām, par to, kā tās var pieprasīt un e, tehniskā palīdzība nozīmē arī to, ka jūs varat izglītot, apmācīt sociālus partnerus, bet tas nozīmē arī to, ka jūs veicat inspekcijas un uzraudzību valdības iestādēs. Tālāk mēs varētu paust arī kritiku ņemot vērā eksporta, tā saucamās eksporta apstrādes zonas, tās ir izveidotas vairākās valstīs, un šeit arī jārunā par sociālo standartu ievērošanu. Un daži domā tikai par konkurētspējas celšanu, bet citi būtiski principi tiek atstāt novārtā. Eiropas parlaments varētu sniegt vairāk tehniskā atbalsta un Es domāju, ka tas nozīmētu patiesu politikas īstenošanu, ne tikai tukšas vārdus. Ceturtā prioritāte - instrumentu prioritizācija un piemērošana, ņemot vērā tos instrumentus, kas jau ir pieejami. Es jau runāju VS, par VSP un VSP. Plus. VSP plus eh, tiek izmantot ļoti plaši, lai varētu īstenot konkrētus sociālos standartus. Tas īstenībā ir viens no veiksmīgākajiem instrumentiem. Te tiek runāts par korporatīviem darba standartiem un e, valsts arī mēģina izskaust dažādas nepilnības, kas pastāv. Tātad šeit ir jāsaskaņo uh, vairāki instrumentu veidi, gan šie stingrie, gan maigie instrumenti, lai varētu uzlabot sociālos standartus un apstākļus šajās valstīs. Bieži vien šīs valstis cieš no uh, eh, piedienu, ko uz tām veids starptautisku uzņēmumu, bet uh, ir arī uh, norisinās ārpakalpojums un valsts, uh, kur galvenokārt uzņēmuma apmetas, lai tur izveidot ražotnes, arī bieži vien izjūta augstu spiedienu. Protams, mums vajadzētu arī runāt par attīstības palīdzību, tas tiek minēts izniecības nolīgumos un tālāk sociālie standarti ir eh, jāoptimizē gan sociālajos dialogos, gan arī runājot par dažādiem tehniskiem projektiem un attīstības palīdzības sniegšanu. Un ir jāparūpēs, lai tie patiesi tiktu ievērot, tad, ja valstīm tiek sniegts finansējums attīstības jomā. Es domāju, ka Eiropas parlaments eh, var būt pārliecinošāks šajā jomā un eh, var arī runāt par eh, lielākām pilnvarām. Piektā Un pēdējā prioritāte runā par korporatīvo sociālo atbildību. Es domāju, ka šim instrumentam ir patiešām liels potenciāls, jo mēs uh, piedzīvojam to, ka rodas aizvien vairāk starptautisku uzņēmumu un uh, tās kļūst aizvien spēcīgākas uh, jaunatīstības valstīs. Tur tiek tādā veidā radīts nodarbinātības iespējas, un līdz ar to šie starptautiskie uzņēmumi varētu arī ieviest augstākus sociālus standartus. Līdz ar to mēs noteikti saprotam, ka korporatīvā sociālā atbildība varētu tikt īstenota efektīvāka, un mums ir jānosaka vismaz kaut kādi minimālie kritēriji, Mēs, protams, eh, tik daudz nesagaidām no tādas eh, pieejas, kas balstītu uz brīvprātību. Dalību valstis, protams, var izmantot eh, tādus saistošākus principus un arī pieprasīt konkrētu kritēriju ievērošanu no starptautiskajām kompānijām, starptautiskajiem uzņēmumiem. Un Ja kāds uzņēmums vēlas, piemēram, eh, nostiprināties jūsu valstī, jums ir ar to noteikti uzmanīgi jāiepazīstas un jāsaprot, eh, kādus sociālus standartus tas ievēro, un, ja ir nepieciešams, ir jāsniedz palīdzība arī sociālajiem partneriem eh, kaimiņu valstīs, lai parūpētos par šo standartu patiesu ievērošanu. Un visbeidzot, es vēlējos runāt par to, Kādas iespējas pavaras, ja ir izveidotas ja ir izveidot cieši kontaktu ar NVO, un es domāju, ka plašsaziņas līdzekļi varētu arī būt tādi kā inspektori, vērojot to, cik akurāti tiek īstenot šie sociālai standarti, sevišķi jaunatīstības valstīs. Protams, Eiropas parlaments šeit nevar darboties viens pats bez atbalsta, un Eiropas parlaments noteikti varētu mudināt komisiju eh, savā darba kārtībā šo korporatīvo sociālo atbildību iekļaut biežāk un padarīt to par saistošāku instrumentu, ņemot vērā tās, um, tos uzņēmumus, kas darbojas Eiropas Savienībā un kam ir filiālis, kā arī ražotnes um, jaunatīstības valstīs. Tie bija pieci ieteikumi, un ar tiem es arī vēlētos beigt savu prezentāciju, mūsu prezentāciju, un ar uh, nepacietību gaidīšu jūs komentārus, ieteikumus un jautājumus. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Un uh, es atvainojos. Mihēlam Kancekam, es viņu šeit nestādīju priekšā. Es to tagad gribētu izdarīt. Vai jūs vēlaties tagad kaut ko teikt vai noslēgumā? Tagad vārds jums un pēc tam Lambertkungam. Paldies eh, eh, pētījuma autoriem par prezentāciju. Tā kā mēs arī par pētījumu vēl diskutēsim pēc vasaras patraukuma, tomēr ir jau daži jautājumi un komentāri. Vairāk kārt dzirdējām pieminēt starptautisko darbu organizāciju. Un ja mēs gribam e, nedalību valstis pārliecināt, kā, cik, e, kā viņam būtu jāuzvedās, kam vajadzētu būt priekšrīmē viņiem, tad eh, varbūt jāskatās arī, kā tad mums pašiem Eiropas Savienībā iet. Pat Eiropas Savienībā starptautiskās darba organizācijas eh, standarti eh, netiek izpildīti. Eiropas komisija mums ir prezentējusi direktīvu projekts, kas neizpildīs šo standarts, piemēram, eh, darba laika direktīvu, ko parlaments noraidīja. ir 1990. Eh, eh, eh, gada diri, direktīvu, kas neatļauj 65 darbu stundu nedēļu, bet komisija to gribēja atļaut. Es biju starptautiskās darba organizācijas valde desmit gadus, es tur pārstāju arotbiedrības un es tur varēju novērot, kā šīs organizācijas ietekme mazinājās un arī visu laiku tika izdarīts spiediens uz arotbiedrībām. Krīzes rezultātā visās dalību valstīs, ES dalību valstīs, tas tagad ir vērojams, labs piemērs ir nesen Spānijā pieņemta likumdošana, kas um, uh, koplīgums sarunas padara mazāk nozīmīgas. Un partnerības organizācijām arī um, ietekme zūd. Bieži viņi nav asociācija e, locekļi, viņi runā tieši ar valdībām, viņi saka, e, ja mēs, e, mēs, gribam, mēs gatavojamies izdarīt investīciju, bet tad mums vajag šādas noteikumus. Vai nu pieņemiet, vai nenāksim uz jūsu valstu, un valdības bieži pie, pakļauj šādam spiedienam. Runājot par PTO nolīgumu Brīvo arotbiedrību asociācija Sietlā Singapūrā vēlējās, lai PTO noteiktu, ka tie, kas neizpilda eh, zināmas konvencijas, nevar būt PTO dalībvalsts. Bet tas tika noraidīts ar argumentu, ka par to jau pēt eh, mm, pasaules darbu, starptautiskā darba organizācija rūpējoties. Uh, Bet, ja mēs gribam, lai citi izpildīt standārts varēs, tad teikšu, tad arī mums tie ir jāizpilda. Krīzes rezultātā mm, mēs vērojam tagad mūsu sociālā modeļa ļoti nopietnu apdraudētību Čehijā. Līdzīga situācija kā Spānijā. Tas arī literatūrā ir aprakstīts. Pētījuma autori arī šo situāciju ir izgaismojuši. Proti, ka, ja kaut kur ražot ir lētāk, tad tā ir savā ziņā negodīga konkurence. Pirmkārt, tā tad ir bažas par to, ka citas valstis ražos ļoti lētas preces un eksportēs uz Eiropas Savienību vai importēs no nu, mēs, mūsu puses raugoties. Manā valstī gandrīz vai tāds vergu darbs eksistē e, ražošanā samazinā, e, izmaksu samazināšanas nolūkos no arī migrantu e, darbiniekiem. bija situācija, kad Vāca eh, organizācija Čehijā negribēja atļaut arotbiedrības izveidot, un tad es griezos pie SAO biroja, lai panāktu startautisko standārtu uh, eh, ievērošanu. Uh, es pārliecināts, ka šis gadījums jums ir zināms. Tātad, darba likumdošana arī daudzās valstīs uh, tiek uh, atšķaidīta vai iznīcināta. Pašnodarbinātība pieaug uh, masveidā, masveidīgi uh, tāda pieaugoša parādība, Spānijā to sauc autonomos, un tad ir arī cita likumdošana, ne darba likumdošana. Mēs uzklausījām šorīt Beļģijas ministrs, un es viņiem jautāju, vai viņi mums varētu kaut ko vairāk sacīt par UNISOL Beļģu organizāciju, pašnodarbināto darbinieku organizācija vai apvienība. Bet neesmu pārliecināts arī kā vērtēt šo organizāciju vēl. Sociālais dialogs patiesībā ir izzudoša parādība. Mēs runājam par kvalitatīviem darba vietām, bet reāli ir to arvien mazāk un bīstamā nodarbinātība vai nodarbinātības sliktos darba apstākļos ir pieauguši parādība visā Eiropas saimnībā. Manuprāt, pagātnē jau bija tā, ka senāk bija tātad liels uzņēmums ar uh, galveno atrašanos vietu kādā lielā pilsētā, un tur bija uh, nodarbināto paudzes, un uzņēmums bija interesēts kaut ko darīt pilsētas un nodarbināto labā, bet tagad uzņēmumi daudz vieglāk pārvietojas, pārvieto savas ražotnes, un tagad šī identifikācija ar reģionu vai pilsētu tiek aizvietot ar eh, šo jauno modes saukli CSR, tātad eh, šīs sociālās it kā atbildīguma eh, koncepcijas, kas gan uh, Ehm, jā, tāda īsta labuma nedod bieži. Un es varu tātad teikt, ka prezentācijā arī parādījās vairākas lietas. Es eh, nesen piedalījos Bogotā brīvās tirdzniecības eh, sarunu sanāksmē. Mēs konstatējam, ka eh, valda haoss un nav pietiekoši demokrātiskie standarti, bet kolumbieši uztver to visu nopietni. Un pētījuma autors sacītais varbūt ir solis uz priekšu, bet es esmu nobžies par to, ka tā vietā, lai mēs eksportētu savu modeli uz citām valstīm, un viņi pārņemtu mūsu modeli, varētu notikt otrādi, ka mēs pārņemsim viņu modelus, un tas būtu ļoti nevēlami. Tas būtu viss no manas puses, bet es gribētu pabeigt savu runu, sakot, ka Eiropas parlaments, protams, e, diezgan maz ko var darīt šajā ziņā, bet pagājušā sasaukumā mēs, mums izdevās noraidīt direktīvas projektu, kas mums būtu līdz atgriezties 19. gadsimta situācijā, kur cilvēkiem bija jāstrādā e, darba apstākļos, kas bija bieži pilnīgi nepieņemami, tāpēc, ka viņiem nebija izvēles. Arguments, ka katram vajadzētu e, varēt strādāt, cik ilgi viņš grib, tas ir nonsens, jo bieži cilvēki ir jāaizsargā paši no sevis. Uh, Tas viss man ienāk prātā runāju par šiem jautājumiem, es pabeigšu, un tas viss arī atspogļosies eh, manā ziņumā. Paldies, referenta kungs, Tomas Mans, un pēc tam jautājums. Lambertas kundze vispirms, un tad Mans. Paldies, paldies arī par prezentāciju. Šajā sakrā radās vairāk jautājumu. Jūs runājat par tādu maigāko vai mīkstāko elementu, finanšu elementu eh, ietekmi, ka tie ir varbūt gandrīz vēl vairāk efektīvi kā eh, šie eh, stingrās varas instrumenti. Kāpēc tas tā būtu? vai tāpēc, ka varbūt cilvēki labprātāk brīvprātīgas pasākums, pēc tiem attiec labvēlīgāk, vai tie varbūt ir ātrāk īstenojam, ka varbūt no tā tiek gūts lielāks uh, labums standārta ziņā vai kā. Man interesētu jūs viedoklis par to, jo parlaments pat laban pārskata GSP plus Un tādēļ arī es domāju, ka šī prezentācija ir ļoti nozīmīga arī tirdzniecības attīstības komitejas viedokļu raugoties un delegāciju vadītāju viedokļu raudītāju. Bet tātad, vēlreiz par GSP plus, vai jūs variet mazliet precīzāk definēt, ko jūs domājat, kas ir GSP plus netieši e, sekas, ko tas nozīmē e, iesaistīto cilvēku darba apstākļiem? un kādas būs sekas no GSP plus izbeigšanās, kā mēs tagad redzam, piemēram, ar Šrilanku, kas uh, ir iztaisies no saruna procesa, kas bija uzsācies, tāpēc, ka viņiem bija iebildes pret to, kas tiek no viņiem prasīts un kas notiek. Ja instruments tā tad eh, vairs nedarbojas, vai jūs spējat vēl nodrošināt mērķis, un kas attiec uz uh, korporatīvo sociālo atbildību, CSR. Par to parlaments ir ilgi diskutējis, tad brīvprātīga un nebrīvprātīgā pieeja. Mums vienmēr tiek sacīts, jā, nu ja mēs kā uzņēmums visu šo labās lietas implementējam, kas ir šīs CSR, nu tad mums ir grūti konkurēt ar uzņēmiem, kas e, to visu nedara. Citi atkal mums saka, ka sociālai standarti e, e, traucējot viņiem Eh, labi, eh, efektīvi vadīt uzņēmumu, kas jums ir vajadzīgs, ir eh, laba pārdošana, un tas esot galvenais, laba tirdzniecība tātad, un tirdzniecība esot galvenais, lai sociālajie standarti arī kopumā pieaugtu. Mm, ko jūs atbildētu uz šādām iebildām? Nu, es tā kā meklēju varbūt argumentus, munīciju, ka tātad tas viss tikai traucē, un ka gal galā uh, ir galvenais vispār, lai būtu darbs, un tikai tad mēs varētu runāt par darba standartiem. Labi, tagad vārds Mānu kungam. Paldies, priekšsēdus kundze, arī es gribēju pateikties par šo prezentāciju, šo pētījumu, kas ir īpaši tad eh, nozīmīgs, ja tas eh, kaut ko, ko mēs jau iepriekš domājam, apstiprina, bet ir arī zinām jautājumi. Eh, viena lieta man ļoti trūkst, viens instruments E, proti āģentūras, kādas mums Eiropas Savienībā eksistē, es domāju par Tesalnikiem, Dublinu vai arī Turīnu. Es Turīnā e, gadu reiz bija nodarbinātības komitejas atbildīgais. Turīnā mēs, manuprāt, kaut ko svarīgi izdarījām, un tā ir skaidrā arī dimensija. Mēs vēlamies panākt, ka mūsu modelis, e, tātad dažādas profesionāls apmācības veidiem, e, piedāvājam kā modeli tiem jauniem cilvēkiem, kas dzīvo šajās valstīs, kuras e, kur tagad jau ir kļuvušas par ES dalībvalstīm, dažas toreiz bija kaimiņi. Un tad cits valsts, kuras nevēlas kļūt par ES dalībvalstīm, bet ļoti, e, bet tāpat pamana, ka mūsu tas ir tā kā eksporta prece, kā mēs dodam jauniešiem iespēju strādāt savās mājās, konkurēt, bet integrēties, lai viņiem nebūtu jāatstāj pamet savus um, dzimtenes un jādod Eiropas Savienību. To mēs zinām defensīvi, lai nelaistu šos cilvēkus iekšā, bet lai izveidot modeli, no kā var mācīties. Es domāju, tas svarīgs elements. Turīna, Tesalonika, Dublīna, eh, tās ir trīs šādas aģentūras, senāk mums bija vairāk, tagad mēs esam samazinājuši to skaitu uz labām, veiksmīgām, eh, kuras komitejā mēs bieži esam saskatījuši kā tādas labās prakses paraugus. Manuprāt, tas mazliet pietrūkst, varbūt, ka jūs eh, arī tā kā kaut kur bijat līdzīties, nezinu. Tad otrs, GSP+. Gene Lambert ir mūsu eh, Dienvidu Āzijas delegācijas priekšsēdē, es esmu viņas vietnieks Attiecībā uz Šrilanku mēs sapratām, kāda ir GSP plus nozīme, ja cilvēktiesības netiek ievērots, tad ir nepieciešams eh, no mūsu puses spērt sojas, un to mēs nevaram darīt ar lielām valstīm, ar ķīniešiem, indiešiem. Tie eh, mums vienkārši eh, pateiks, nu tad brauciet mājās, bet Šrilankā šis tas bija iespējams. Un pēdējo nedēļu gaitā Šrilankas vēstnieks izmanto iespēju ne tikai mūsu komitē, bet arī parlamentā uh, attīstības politikas komitejā un citur darboties un pateikt, kas bija svarīgi, ko mēs panācām un kā mēs tagad gribam strādāt pie sevis. Tātad ļoti pozitīvs ceļš. Piemērs, ja mēs nopietni attiecamies pret GSP, kad mēs zināms cilvēktiesību pārkāpumus vairs nepieļaujam. Punkts. Es domāju, tas ļoti būtisks elements. Jūs to uh, nosaucāt par uh, tādu stingrās varas instrumenti, es domāju, tas ir pietiekoši stingrs. Un trešais ir pat CSR, tātad par uh, korporatīvo sociālo atbildību. Es piekrītu ar daļai Fāvras kungu analizēju, bet Džīnai taisnība uh, bija jautājums par šo CSR obligātumu vai brīvprātīgu. Es būtu priecīgs, ja šī brīvprātība palīdzētu uh, panākt to, ka vairāk uzņēmumu piedalītos pie tā, ka viņi konkrēti sacītu, kāda būs viņa attieksme pret saviem nodarbinātiem, pret e, nepieciešamo dabas resursu e, Eh, izzušanas un pie tā, eh, kā mēs varam veidot attiecības ar klientiem. Ziniem principiem jātiek formulētiem, eh, tam ir jābūt pa, tādam modelim, kas tiek atkārtots. Ja to darīsim piespiedas kārtā, es domāju, tas nedarbosies tik labi. Vācijā bieži ražojumi tiek jau vērtēt pēc tā, vai CSR ir izpildīti vai nē, un tad tas jau ir ļoti labs ceļš, lai pateikt, ka jums ir brīvprātīgi kaut kas jādara šajā CSR jomā, bet nevis, ja zinām, CSR eh, punkti nav izpildīti, tad vairs nebūs valsts eh, iepirkumā iespēja piedalīties. Es domāju, tas būtu nepareizais ceļš. Tā ziņā eh, mums neskrīt viedokļi. Un pēdējais arī attiecībā uz Fabra sacīto. Ko darām? Mēs nevaram citu uh, dalībvalstu vai pat ES nedalībvalstu modeļus iesaistīt, bet mums ir jādara citādi. Angela Merkel to ir mēģinājusi internacionalizējot sociālo tirgus saimniecību, ne tikai jaukas svētdienas runas, bet kā to implementēt, kā varam panākt, lai arī citi standarti tiktu pārņemti, kā mēs varam panākt, ka mēs arī godīgi attiektos pret šīm eh, tādēvētām attīstības valstīm. Es domāju, tas ļoti svarīgs jautājums. Tad mums izdosies spēcīgi šo identifikāciju panākt, bet tai vajadzētu kļūt par tādu Eiropas kvalitātes orientāciju, un šajā ziņā es pilnīgi piekrītu daudzos jautājumos kolēģiem Fabram. Šajā, no tā mēs daudzās jomās vēl esam tālu, to es labi apzinos, bet esmu priecīgs, ka šo sociālo modelu mēs akal un akal iekļaujam darba kārtībā, runājam vienā balsī, kā Eiropas parlaments. Uh, nu, diemžēl pie tā vēl neesam tikuši. Ja šorīt būtu bijuši e, klāt lieli kompromisi, uh, E, kurus mēs atbalstam. Es nedomāju, ka tā bija tāda dzēja, ka mēs teikt, ka nu, labi, mēs pa kaut kādu stulbu kompromisu vienosimies. Nē, e, kopīgas apziņas, e, ka šie kompromisi atmaksājas nevis tas, ko Vācija dažreiz nosauc pa konsensu tādu mērci. Es priecājos, ka mums izdevās šos kompromisus panākt, bet pilnīgi pareizi nav vēl viss komunicēts, tas daļai arī mūsu vaina. Kristensens, pēc tam Kofratis. Paldies, priekšādātāji. Sirsnieks, paldies referentiem par uh, prezentācijām. Tas runā par ļoti būtiskiem jautājumiem. Es arī piekrītu Fābras kungam, referentam, ka mēs šeit patiešām esam lielu izaicinājumu priekšā. Bet tomēr es eh, ļoti lepnojos par to, ka esmu Eiropietis. Un es domāju, ka mēs esam par to, ka mēs vēlamies sociālu Eiropu. Mēs nezinām, kādā formā tā tieši būs, bet Eiropas parlamentā mēs vēlamies sociālas Eiropas formu. Šie jautājumi mēs esam vienoti, bet problēmas rodas tad, kad izaugsme Eiropā ir tāda, ka netiek pietiekami investēts sociālajā jomā. Un, ja nāk sliktāk laiki, tad, protams, tieši sociālajā jomā netiek tik daudz ieguldīts. Protams, darba tirgu un sociālajā jomā. Bet ir ļoti svarīgi, lai mēs iekšēji radītu priekšnosacījumus, jo visas Eiropas valstis ir sociālās labklājības valstis sociālas valstīs, bet, protams, ka mums ir atšķirīga līmeņa atkarībā no attiecīgās valsts ekonomikas, bet mēs eh, apzīmējam sevi par sociālām, sociālā atbalsta valstīm, tādēļ mums ir svarīgi veidot eh, sadarbību ar citām pasaules daļām, meklēt sabiedrotos. Es īsti neticu šim maigajām metodēm, ja mēs runājām par to atbildību, sociālo atbildību, ko nes uzņēmumi, jo Tomas, manuprāt, tikai paši labākie uzņēmumi uzņemas sociālu atbildību, jo, bet citi to nemaz nevar izdarīt, jo viņi nemaz nav spējīgi to izdarīt. Es arī domāju, ka mēs ne, mums nevajadzētu obligāti iet pa uh, ceļu, kas iet šādā virzienā, bet tad, protams, uh, būtu risks proti. Pastāv citas normas, citu nosacījumu citās pasaules daļās kurus mums arī savā ziņā ir jāpieņem. Un tad mēs nonāksim pie mazāka iespējama kopsaucēja, un ar to mums būs jākonkurē. Protams, ka mēs vēlamies, lai visur visā pasaulē visi cilvēki varētu dzīvot labu, saprātīgu dzīvi, bet ja mēs mūsu tirniecības partneriem neizvirsīsim atbilstošas prasības, tad pastāv risks, kā radīsies protekcionisms un ka mēs šādā veidā mēs varēsim radīt vairāk darba vietas. Man ļoti interesē. Es domāju, ka vajadzētu veidu, meklēt sabiedrībos pasaulē, ir īpaši raugoties gan uz sociālajām normām, bet arī uz vidas normām. Angolā es piedzīvoju sekojošo. Es sēdēju kādā komitejas sanāksmē, Un eh, toreiz janvārī mēs eh, vērojām, kā ceļa eh, sporta stadions, kas bija domāts Āfrikas kausam, un tur mēs redzējām, ka tika būvētas mm, vietas, kurā tika mēģināts nometināt cilvēkus, izvest ārpus no lielajām pilsētām. Tie visi bija ķīnieši, kas būvēja šīs, šos sporta stadionus, sporta centrus. Tie nebija darba ņēmēji, kas būtu bijuši afrikāņi. Visi materiāli bija arī ievesti no Ķīnas. Un varbūt arī tur var izvirzīt noteiktas prasības. Es dzirdēju, ka Ruandā ir kuģi, kuri ir uh, novietoti tur, un tur uh, ķīniešu uh, Eh, cietumnieki tiek eh, izmantot kā darba spēks. Un eh, Ķīnā esot tā, ka cilvēki pat speciāli dara visu, lai nokļūtu cietumā, lai viņi varētu Āfrikā iegūt darbu. Es domāju, ka mums vajadzētu izvirzīt lielākas prasības. Paldies! Paldies! Koferātī kungs! Grāci, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, arī es domāju, ka ziņojums, kas ir uh, Mūsu priekšā, kas tika mums prezentēts, eh, satura vairākus elementus, kas ir ārkārtīgi interesanti. Es vēlos šai sakarā saņemt no referenta nedaudz detalizētāku atbildi. Pirmkārt, man eh, rodas iespējas, ka pamatoties uz krīzi, kuru mēs piedzīvojam, un pamatoties uz šīs krīzes dimensijām, uz eh, krīzes uh, apjomu, ka to nevar salīdzināt ar krīzēm, kas ir bijušas pagātnē. Un šīs krīzes sekas turpinās. Eiropas sociālais modelis tiek atkal un atkal no jauna kritizēts, apšaubīts, daži strādā īpaši pie šī jautājuma. Ļoti teorētiskā veidā, un cits savukārt saka, tur ir runa par pamatnostādnēm, par kurām ir jārunā. Uh, bet ja būs mazāk sociāla valsts, ka tas būtu labāk ekonomikai. Tā tiek teikts. No otras puses, eh, šeit ir daži patiešām ļoti tādi svēti pamatprincipi, kas tiek skārti. Šeit ir jāuzdod jautājums, kur tad ir mērķi, un pamatoties šiem mērķiem ir jānosaka konkrēti virzieni, kuros iet es domāju, ka vispirms ir runa kopumā par uh, kolektīvo pārstāvniecību darba pasaulē. Tie ir koplīkumi, darba koplīkumi, kas tajos ir iekļauts. Tas viss ir uh, saskaņotības elements, jo dažādie nosacījumi tiek apkopoti un visus uh, elementus krīze ļoti apdraud. Krīzes apstākļos tas viss mainās. Pirms dažiem gadiem mums bija specializācijas modelis. Uzņēmums gan darbojās visā pasaulē, bet dažas no ražotnēm ražoja produktus, kas bija raksturīgi kādai kultūrai, noteiktai daļai, pasaules daļai, un tagad tas viss ir pārvietots ļoti elastīgai sistēmai, ir tiek mēģināts visur ražot visu. Un tas ir priekšnosacījums, ka, ja kāds uzņēmums izvēlas šādu modeli, tad eh, šim uzņēmumam ir jāizvirš tie paši priekšnosacījumi uh, vienādā veidā, lai viņš varētu konkurēt ar līdzīgiem uzņēmumiem. Tādēļ šis minimālais kopsaucējs. Es domāju, ka pastāvīgi tiek uh, apdraudēti, apdraudēta kolektīvā pārstāvniecība, koplīgumi, un tur var redzēt, eh, kur ir vislielākās pretrunas ražotnēs. Īsi gribētu teikt sekojošo. Mm, kādreiz tiek arī pieņemta šīs sociālās atbildības politika, ka tika izmantot šie instrumenti, un tie pastāv, un tur jau ir veidojusies noteikta pieredze. Uh, Bet, ja nav saistoši elementi uzņēmumā, ja vienkārši tas pamatojas uz brīvprātības principa, un kā vienīgais elements ir uh, slava, proti kāda veidojas, kas uzņemas sociālo atbildību, tas var novest pie tā, ka varbūt ļoti liela vilšanās ir uzņēmumi, kas saka, jā, viņi ir uh, arī vidas ziņā ļoti aktīvi, vidas tehnoloģijas izmanto, bet viņi pieder pie tiem, uh, kas īstenībā ļoti piesārņo vidi, kā piemēram BP, Britu naftas uzņēmums. Tas ir viens no piemēriem, kas ir tieši pieminējams no jaunākā laika. Šeit ir nosacījumi, var noteikt kaut kādus noteikti saistošus kritērijus, savādāk nemaz nevar rīkoties. Nav jau runa vienkārši par uzņēmumu slavu, uh, ka viens to pasludina un cits atkal to dara, bet tiem ir jābūt instrumentiem, kuriem jādarbojas. Es gribētu uzklausīt jūsu viedokli arī par šo aspektu. Paldies! Es tagad pati sev atļā, atvēlēšu uzdot trīs jautājumus. Kaut arī daļēji jau tiem pieskārās arī kolēģi, bet tomēr es gribētu drusku tos vairāk precizēt. Sociālais dialogs par ko īstenībā tur ir runa. Mūsu iekšējā hierarhijā. Jautājums par sociālo dialogu, manuprāt, ir viens no pašiem svarīgākajiem punktiem, ja mēs izvirzām prasības kā mēs paši, vai mums pašiem sakārtot šādu hierarhisko kārtību, kādas normas ir tās, kurām ir uh, jābūt noteikti darba koplīkumos vai arī nolīkumos, ko mēs noliedzam ar trešajām valstīm, vai arī mūsu uzņēmumu rīcībā, ja viņi uh, darbojas ārpus Eiropas Savienības ietvariem. Sociālais dialogs ir izaicinājums kas ir visa centrā. Otrakārt, kolēģi arī to pieminēja, proti brīvprātīgais raksturs, kas ir uzņēmumu sociālajai atbildībai. Nodarbinātības komitejā pirms kādu laiciņu mēs esam runājuši par šo jautājumu. Un, diemžēl, mēs nenonācām pie vienota viedokļa. Tas nozīmē, ka sociālā atbildība ko uzņemas uzņēmumi, daļēji ir sevi attaisnojusi. Un pierādījusies praksē. Un kaut kas ir ticis arī sasniegts. Bet tas arī var kļūt par saistošu normu. Ko es ar to visu vēlos teikt? Ja kāds, kāda koncepcija ir tikusi attīstīta, tad eh, būtu vērts paraudzīties, vai to neizstrādā par likuma tekstu. Tas uh, nenozīmē, ka mēs apšaubām uzņēmumu sociālo atbildību, bet vajadzētu turpināt uh, attīstīt koncepciju. Trešais jautājums par normu hierarhiju. Šeit ir saskatāms uh, skaidrs progress ārējā dimensijā. starptautiskajā attīstībā esmu novērojusi divas būtiskas attīstības tendences. Pirmkārt, starptautiskās uh, darba organizācijas lielāku līdzdalību G20 uh, samitos un sociālo ministru ieguldījumu. Manuprāt, uh, progress, kas ir sasniegts, nav novērtējams par zemu. Kā jūs to vērtējat? Vai jūs uzskatāt, ka diskusijas par normu hierarhiju ir virzījusies priekšu vai arī nē. Un ja tā ir virzījusies uz priekšu, tad kādā virzienā, un ja nē, tad ko vajadzētu darīt, lai tā virzītos uz priekšu? Pirms kādu laiciņu daži no mums uh, izteica viedokli, ka hierarhija pasaules tirdzniecības organizācijas normās ar to nepietiek. Un ja, ja Paskals Lamī Eh, izsakās par normu hierarhiju, tad viņš kādreiz mums saka, nu, ja jau ir noteikumi, tad viņiem visiem ir tāda pati vērtība. Un viņš norāda bieži vien uz starptautisko darba organizāciju un uh, saka, ka sociālajiem partneriem ir jāsanāk kopā un jādara viss, lai panāktu efektīvas līdzekļus, tad tie būs tādi paši tāpat spēkā kā PTO normas. Kā jūs uzskatāt, kāda ir šī interpretācija? Tie bija papildinājumi kolēģi jautājumi. Tagad došu vārdu jums. Es gribētu atstāt jūsu rīcībā, kādā veidā jūs atbildes jautājumu, vai arī kurš no jums atbildes uz jautājumiem, lūdzu. Okay, thank you very much. Paldies. Diezgan daudz komentāru un jautājumu izskanēja, tad sākšu un pēc tam došu mikrofonu kolēģiem. Fāvra kungs pirmais runāja, un arī mēs uzskatām, ka ir ļoti konsekventi jāievēro mm, starptautiskās darba organizācijas konvencijas, tāpat kā mēs to gaidām no saviem partneriem ārpusē pretējā gadījumā. sanāk tāda pretruna. Mēs gribam, lai citi ievēro ja šos standartus, paši to nedaram. Tā kā tas ļoti svarīgi piekrītam. Attiecībā uz PTO, mm, par to beigās bija vēlreiz runa. ir zinām problēma ar PTO un sociāliem standartiem. Tas nav jautājums, ko var dažgad gaitā atrisināt. Pat labi ir tāds darba dalījums starp Startotisko darbu organizāciju un mm, PTO. SDO it kā tiek uzskatīts par galveno kompetento pusi sociālo jautājumu risināšanai, bet PTO ir tā kā atturās no šīs debatas. bet es domāju, ka jābūt ir neatlaidīgiem un pacietīgiem, eh, panā, tiecoties uz to, ka šīs organizācijas sākt atkal tā viengabalnāk darboties kopā. Ir taisnība, ka globālā ekonomika ir ļoti dinamiska un pastāv ļoti dinamiskas attiecības mm, labklājības celšana un um, starptautisko tirdzniecību. Tātad no tā var tiešām iegūt visas puses. Ārvalsts tiešās investīcijas var palīdzēt arī attīstīties valstīm, kuras iepriekš nav mm, globālā ekonomikā piedalījušās, bet, protams, attīstības valstīm ir arī izaicinājumi šajā procesā. Un tāpēc ir jāiedibina e, globālā mērogā un arī jā, jāpanāk ievērošana zinām sociālo standartu. Te ir jābūt arī šai nodrošināšanai, mm, par to arī jādomā. Lai mēs panāktu vismaz tādu mm, soli pa solim uzlabojumu sociālo standartu ievērošanas jomā. Mēs noteikti nevaram sagaidīt Eiropas standartus citās valstīs pāris gadu laikā bet mēs varam sagaidīt, ka pakāpeniski uzlabosies situācija. Galveno darba standārtu ievērošanu no tāda valstu puses, kas piedalās globālajā tirzniecībā. Tas arī varētu būt viens no galveniem elementiem um, šīs uzņēmumu sociālās atbildības padarīšanā par saistošāku Tātad lielo starptautisko uzņēmumu padarīšanu par atbildīgām par darba standartu ievēlošanu, arī tajās valstīs, kur notiek ražošana, piemēram, apalu vai apģērbu. Mm, ka tas būtu tāds mehānisms, kā uzlabot sociālus standartus mēģi valstīs. Tad mēs būtu par to, ka varbūt nav visām uzņēmumi vienveidīgs pilnīgi eh, eh, uzņēmuma sociālās atbildības eh, standarts jāizpilda, bet vismaz jātiec uz vienu tādu mērķi. Un tas, tam vajadzētu arī attiekties uz piegādātājiem, kas atrodas valstīs, kas ir diezgan tālu no mm, galvenā uzņēmuma mītnes valsts. Tātad arī partnervalstīs, ka tie tiktu ievēroti. Ko vēl mēs varam teikt? Mana kungs pacēla jautājumu par Eiropas aģentūrām. Mēs apzināmies to aktivitātes. Ziņojumā tās ir pieminēts, un pozitīvi novērtēts, kur ir runa par ES iespējamo pieeju pret trešām valstīm, apmācībā un tam līdzīgās sakarībās. Es domāju, ka tās ir svarīgs elements, stiprinot arī cits instruments, piemēram, tā dēvētos stingrās varas instruments, hard power instruments. Tātad tos vajadzētu arī izmantot vēl pastiprināt. GSP plus sistēma arī mums tā patīk. Mūsuprāt, tas ir ļoti pozitīvi vērtējums instruments, ko var piemērot arī kā stingrās vārs instrumentu. Ja kādi konkrēti standarti nav ievēroti. Tā tam arī vajadzētu notikt. Šrilankas gadījums ir ļoti labs piemērs. Mums ir jābūt ļoti konsekventiem savā rīcībā, cik nu tas ir iespējams. Nu jā, protams, arī eksistē tāda varas nevienlīdzība, tas jau tā arī ir, bet tomēr. Attiecībā uz CSR mēs tātad mēs esam par zinām standardiem, kas būtu visiem varbūt saistoši, ko Ferātī kungs arī par to izteicās. Un tad par patreizējo krīzi. Es īstenībā neesmu tekst, tik skeptisks attiecībā uz sociālo modeli dzīvot spēju patreizējās krīzes apstākļos. Kāpēc? Tāpēc, ka daži dalī, es dalībvalsts arī daudz e, e liela labuma gūši no sociālās sistēmas, kas tām jau pastāvēja patreizējā krīzē, un patiesībā tas pastiprināja uh, E, sociālā e, e, nodrošinājuma leģitimitāti. Tas šīs valsts zinām mērā bija stabilāks krīzē, tā tā es neteiktu, ka patreizajā krīze tā īsti pasliktina vai, vai pātrina tāda kā sacensību uz sociālo standartu iznīcināšanu. Nu tad, kolēģi, varbūt piebildīsiet vēl kaut ko? Dorita. Jā. Par CSR uzņēmumu sociālo atbildīgumu. Tātad obligātums vai nē? Es domāju, ka galvenais jautājums varbūt drīzāk ir monitorings. Kā to padarīt uh, caurspīdīgu, konsekventu, un te arī mēdījā iesaist, un tas viss jāpadara ir tā konsekventāk un sistemātiskāk, jo BP piemērs ir tāds, ka jauks ziņojums ar to vien nepietiek. Tad tas ir ļoti spēcīgs arguments. Um, pie tā būtu jāstrādā. Un tad investīcija garantijas būtu tajā jāsēst, un es domāju, ka ir svarīgi arī atbalstīt uzņēmums, lai tie vērst uzmanību visai globālai ražošanas ķēdītei tajā skaitā arī e, tajos ķēdītas posmos, kas ir attīstības valstīs. Es domāju, ka tie ir svarīgi jautājumi runājot par CSR. GSP Plus, manuprāt, ir labi piemēri, piemēram, Salvadoras gadījums, kā tas var dot pozitīvu ietekmi, bet es domāju, ka viens no šī pētījuma galveniem atzinumiem ir tāds, ka mums ir jāpievērš lielāku uzmanību E, piemērošanai noteikumi. Mēs redzējām, ka dažos gadījumos GSP plus e, e, dažu valstu izstāšanās no tās patiesībā tik daudz praktiski nemainīja. Tātad par piemērošanu, par te piemēlīts jautājums ir par monitoringu, par to, tas ir ticis kritizēts, saka, tas svarīgs jautājums GSP sakarā un gal galā. Mm, Biruma par sociālo aliansu Ķīna varētu būt viens gadījums. Ir svarīgi mm, pamanīt, ko Ķīna patreiz dara. Viņi pastiprina savu lomu ārvalstu tiešās investīcijās un viņi ekspertē zemāks sociāls standārts. Mums ir gadījumi Nigērija, Mjanmara ir piemēra, tad mums par to vajadzētu apzināties. Sociāls alianses izveida Ķīna, tam vajadzētu būt svarīgam mm, mērķim, pat labam viņi eksportē vājāk, zemāks sociāls standārts. Paldies, paldies par eh, šo ļoti izsmeļošo uh, atbildi par jūsu pētījumu. Atgriezīsimies pie tā laikam, debatējot par kolēģa Rišāra Falhorna ziņojumu par šo jautājumu. Man šķiet, ka drīz man jādodas atvaļinājumā, saka priekšsēdi. Nu, paldies par trim ekspertiem par pētījumu un ka piedalījāties mūsu darbā šo pēcpusdienu. Līdz ar to mūsu darba kārtības pēdējais punkts. Mēs izskatīsim grozījumus, kas ir iesniegt Tomas man eh, ziņojumam par demogrāfiskajām problēmām pauģu solidaritāti. Uh, 253 grozījumi ir iesniegti referentkungs jūsu ziņojumam. Eh, droši vien jūs tagad vien pa vienam neiztirzāsiet, bet eh, došu jums vārdu, lai jūs tā pavisam īsi un kodolīgi varētu uh, uh, savu viedokli par tiem paust. Nu labi, tad jau redzēsim. Lielas nu, sākumā sirsnīgi pateikties kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Tā tad 253 pēc skaita. Jāsaka, ka arī politiskās grupas šeit ļoti aktīvi strādāja. Un tad mēs varam saprast, ka īstenībā tas ir tāds temats, kas uzrunā mūs visus. Es konstatēju, ka kolēģi izstrādāja ļoti daudz grozījumus, kas bija patiešām auglīgi. Es esmu izstrādājis 30 kompromisu grozījumus no šiem daudzajiem grozījumiem un, protams, e, pēc šīs dienas debatēm rītdien es vēlētos e, kolēģiem iesniegt šos priekšlikumus par kompromisu grozījumiem. Protams, īstenībā mums ir tikai vēl rītdien un parītdien, un tad jau sāks lielais vasaras brīvlaiks bet es labprāt vēlējos vēl šo darbiņu noslēgt pirms brīvdienām. Grozījumi ir pieejami angļu un vācu valodās. Uz, domāju, ka pateicoties tūkojumiem, jūs jau varat uh, kopīgi kaldināt kompromisus, un pēc tam mēs varēsim apspriesties, kur, par kuriem kompromisiem varam vienoties un kuri ir tikai tādi manis eh, referenti izveidot priekšlikumu, kas varbūt jums nav pieņemami. Bija eh, vairāki interesanti formulējumi, bet jāņem vērā, ka eh, šeit varbūt bija pārāk gari ziņojumi un Es, piemēram, mēģināju sastādīt pēc iespējas lakoniskāk ziņojumu un to papildināt ar uh, grozījumiem, un varbūt arī grozījumos vajadzētu būt tādai uh, lakoniskākai valodai. Tā tad sākšu sākumā ar tautas partijas iesniegtajiem grozījumiem 75. Tā tad lielākais grozījumu skaits, eh, trīs grozījumi, eh, tur vēl ir nepieciešama precizējumi, es labprāt apspriestos ar kolēģiem, un ir viens vienīgs grozījums, kam es nevaru piekrist, bet par to mēs noteikti varam vienoties divpusējā veidā. Otrie Otrā grozījuma grupa nāk no Alde politiskās grupas, ņemot vērā grozījumu skaitu. Šķiet, ka šeit vēl ir daži liberāļi zālē palikuši. Nu, izcili tā, tad liberāļi iesniedz 50 grozījumus, 34 es varu pārņemt pilnībā. Līnas kundze izstrādāja 30 grozījumus viena pati. Nu, tie bija patiešām brīnišķīgi grozījumi. Jūs šeit runājat par jauniešu perspektīvu. Uh, un eh, par to, ka vajag arī vairāk integrēt vecāku gadagājumu cilvēkus. 24. grozījums arī bija veiksmīgs, tātad 30 eh, grozījumi jūs eh, varat šeit rēķināties ar man pilnīgi atbalstu. Es varu piekrist septiņiem grozījumiem, bet, nu, tu to saņēmis rakstiskā formā, un es labprāt vēlētos tos iestrādāt kompromisu grozījumos, un dažus no tajiem formulējumiem es pārņemt vārds vārdā, saka mana kungs Līnas kundzei. Nu, trīs grozījumi ir tādi problemātiski. 69. 169, 202 un 239. Eh, Tur ir rakstīts, ka ir jāizveido jauni juridiskie priekšstati, lai cīnītos pret eh, vecāku cilvēku diskrimināciju. Man šķiet, mums nevajadzētu izstrādāt atsevišķu likumdošanas sajā jomā. Es domāju, ka ņemot vērā pastāvošo regulējumu, kas eksistē dalību valstīs, mēs varētu vēl paust šādas papildus apņemšanās. Un, protams, mums par to vēl ir jāapspriežas. 19. un 120. grozījums vairumu, nu, tātad eh, lielāko daļu no šiem grozījumiem es nevaru pārņemt, bet citu, eh, citiem ir nepieciešams tikai mazas korekcijas. Harkins kundze ir iesniegusi četrus grozījumus, piekrītu visiem. Hiršas kundze no Vācijas ir iesniegusi grozījumus, bet um, otrais man sagādā problēmas. Piecus viņi ir iesniegusi, pārējiem es varu piekrist. Jelko Kačins no Slovenijas ir iesniedzis grozījumus. Uh, 4. un 46. grozījumi šeit man ir um, dažas grūtības. Tātad viņš teica, ka vajadzētu radīt tādu situāciju, kad visi ir ieguvēji, bet nevajadzētu uh, formulēt tādu prasību, kad rodas situācija, kurā ieguvēji būtu pilnīgi visi, bet mēs to vēlamies skaidri un gaiši pateikt. Mēs vēlamies, lai būtu interešu līdzsvars, lai tas nāk par labu gan jauniešiem, gan uh, eh, padzīvošiem cilvēkiem. Varbūt mēs ar Jelko vēl varam apspriesties divatā. Ovīrs kundze iesniegus sešus grozījumus. Man problēmas rada viens vienīgs grozījums - 206. Tur ir rakstīts, ka mūsu prāt Eiropas eh, komisijai nevajadzētu uzņemties koordinējošu lomu veselības jomā. Es domāju, ka, protams, komisijai nevajadzētu ier, iejaukties pilnīgi visur, bet šeit tas būtu pamatoti. Sociāldemokrāti ir iesnieguši 48 grozījumus, 34 var piekrist, 6 man rada grūtības. Fransuāza Grost Kasteksa ir iesniegus grozījumus, mēs esam sadarbojušies daudzu ziņojumu topšanā, 15 grozījumiem varu piekrist, bet divi, nu, tur vēl būs jākonsultēs. 70. punktā es teicu, ka ir eh, jārada motivācija darba ņēmējiem, kas ir vecāki par 60 gadiem, bet tu gribēji šo grozījumu svītriet. Kādēļ? Kādēļ mums nevajadzētu izmantot tādus vērtīgus instrumentus? Mēs vēlamies, lai arī padzīvojuši cilvēki varētu labāk integrēties darba tirgu, un viņi vēlas strādāt. Viņi saka, jā, mēs esam pilnīgi veseli, mēs esam sprauni, un mēs varam strādāt. Kādēļ tad nē? Un ja cilvēki to vēlas, tad viņus vajag attiecīgi motivēt un piedāvāt viņiem šādas iespējas. Bieži vien ir tā, ka, nu jā, e, cilvēks sastopas ar tādu nepatīkamu attieksmi, viņiem saka, jūs esat pārāk Šeit darba tirgu vairs nav ko meklēt, nu tā jau ir uh, diskriminācija, kas balstīta uz vecumu. Tālāk, kas Teksas kundze ir iesniegus arī 167. grozījumu, tur ir noteikts pensionēšanās vecums, pensionēšanās vecuma slieksnis. Un ja šeit tiks noteiktas kaut kāds vecuma robežas ņemot vērā konkrētas uh, nozares, tad mums. Uh, Eh, šeit varētu rasties problēmas. Varbūt, ka es ar Kasteks skundzi neesmu viens prāts, bet mēs noteikti varam konsultēties. Plāmba skundze ir iesniegus desmit grozījumus. Gandrīz visiem var piekrist. 17. varbūt eh, tur vajadzētu kaut ko darīt tā tad Eh, samazināt agrīno pensionēšanās, pensionēšanās gadījumu daudzumu. Bet kas notiek Vācijā? Jā, mēs vēlamies, lai cilvēki labāk integrētos darba tirgu, bet mums, protams, ir jāveicina arī jauniešu integrācija. Uh, bet eh, daudzi uzņēmumi vairs neņēma darbā vecākus eh, darba ņēmējus, un atkal jauni cilvēki arī netika pieņemti darbā. Tātad, ja mēs te runājam par agrīno pensionēšanos un teiksim, jā, nu jūs esat pārāk veci, stāviet pie ratiem, tas ir pilnīgi nepreiz vēstījums. Un 17. Eh, grozījums to tikai pastiprina. Raptī kundze ir iesniegusi astoņas grozījumus, pieciem varu piekrist, bet tur, kur tiek runāts par jauniešu, Eiropas jauniešu garantijām. Es labprāt šo grozījumu integrētu tekstā, bet te tiek runāts par to, ka sešu mēnešu termiņu pazemina uz četriem mēnešiem. Man šķiet, daudzās dalībvalstīs to nebūs iespējams realizēt. Tā tad Eh, seši mēneši ir tas eh, minimālais termiņš, eh, minimālais termiņš, lai jaunieši varētu vai nu iekārtoties darbā, vai varētu iegūt papildus kvalifikāciju, vai varētu gan mācīties, gan strādāt. Tas arī būtu tāds jauks apvienojums. Zīpes kundze ir iesniegus arī vairākus grozījumus. 83. Eh, es nevaru piekrist, pāriem es varu piekrist. Tur ir runāts par drošības aspektiem. Viņi uzskata, ka tam ir vairāk, jāpievērš uzmanības vairāk nekā elastībai, bet eh, mums ir jābūt tādai labai abu elementu kombinācijai. Es zinu, ka Oli es atbalstu, bet šo grozījumu es nevaru pieņemt. Blink, Blinkevičietas kundze no sociāldemokrāta grupas ļoti jauka kolēģe ir izstrādājis astoņas grozījumus, var piekrist pilnīgi visiem, un to pašu var teikt par Kretū kundzes piedāvātajiem grozījumiem, tā ir kolēģe no Rumānijas piekrīt visiem viņas grozījumiem. Tālāk GOE grupa ir iesnieguši 44 grozījumus, 28 es varu atbalstīt, 13 man rada dažas grūtības, Cimers kundze iesniegus 5 grozījumus, var piekrist visiem no tiem, bet man ir jautājums par darba laika saīsinājumu. Jūs vēlējāties paplašināt aptvērumu, runājot par valsts dienas, ņemot vērā demografiskās pārmaiņas. Tam nevar piekrist. Pātriks Luriaks no Francijas iesniedzis 25 grozījumus, 10 varu pārņemt, 166 par uh, vecāku gadagājumu cilvēku kopšanu arī tam varu piekrist, bet uh, viņš ir pieprasījis nodokļu paaugstinājumu, vēlas atbalstīt agrīno pensionēšanu, par to jau izteicos. Uh, 127. grozījumā tas ir runāts, un viņš vēlas arī pazemināt pensionēšanās vecumu, un es jau savu pozīciju pirms tam pietiekam daļrunīgi izklāstīju, tā tad ir jānā par elastību, nevis par tādu vienotu mērauklu pilnīgi visos gadījumos. Hīgens kungs iesniedz 14 grozījumus, viņš vēlas runāt par ģimeni kā Viņš nevēlas, lai tiktu iekļauts pāns par ģimeni kā sabiedrības pamatu. Uh, Viņš teica, ka ir jāsvītro arī prasības eh, konsolidēt budžetu, par to mēs arī apspriedāmies, arī tas man absolūti nav pieņemami. Un tālāk darba nedēļas eh, saīsināšana, nu, arī tur es nevaru likt plusu zīmi balsojumu sarakstā. Runājot par zaļo iesniegtiem grozījumiem, 22 no skaita. Kornelisenes kundze ir iesniegusi eh, grozījumus, 16 man šķiet ļoti veiksmīgi, bet uh, ja tiek runāts par četru mēnešu jauniešu garantiju, nē, tas man nav pieņemami, es jau runāju par sešu mēnešu posmu un tāda ir mana pozīcija. Ja mēs runājam par šīm jauniešu garantijām, tas noteikti ir jāveicina un. Eh, di 32. grozījums par veiksmīgu integrāciju. Es teicu, ka tas ir ļoti cieši saistīts arī ar imigrantu integrēšanu un arī ar um, vietējo iedzīvotāju gatavību palīdzēt šiem imigrantiem. Tātad mēs nevaram visu pieprasīt tikai no imigrantiem, mums ir jāpiedāvā viņiem integrācijas iespējas, un dalībvalstīs pieredze ir ļoti atšķirīga. Tātad šis grozījums nav pilnīgi nevainojams. Uh, Un tālāk par minimālajiem ienākumiem, to mēs jau pārunājam Figureido kundzes ziņojumu sakarā un balsojot par Hendel kunga ziņojumu, arī šeit tika minēti minimāli ienākumi. Tur mēs nebijām visi vienas prātis, bet Hendel kunga ziņojumu sakarā mēs atradām tomēr kompromisu un to bija iespējams pārņemt teksta redakcijā. Un tālāk EECR. -E, e ECR grupa ir iesnieguši 14 grozījumus, un es varu piekrist 6 no 14 pilnībā. 6 grozījumi man rada dažas problēmiņas. Tu teici, ka. CV un par to, ka mums ir nepieciešamas uh, mazbērnu novietnes, uh, kas nebūtu pārāk dārgas. Eh, nu, šeit es esmu pielicis jautājumu zīmi, mēs to, par to varētu apspriesties divpusēji. Bet 232 un 220 tos es varu pārņemt un integrēt kompromisu grozījumos. Tātad, ko es varu teikt noslēgumā? 70% no grozījumiem esmu pārņēmis vārds vārdā, tātad lielāko daļu grozījumu es varu integrēt tekstā. Es domāju, ka daudz no tiem grozījumiem, eh, kur ir, par kuriem vēl nepieciešams apspriesties, mēs arī varēsim pārņemt vēlāk pēc zinām saskaņošanas. Nu, un ir tikai daži grozījumi, kas man absolūti nav pieņemami. Paldies! Paldies, dārgais eh, manna kungs! Paldies par jūsu sagatavoto atzinumu! Un Līnas kundze vēlas izteikties. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies manna kungam! Uh, Es tikai vēlējos eh, nedaudz par procedūru pavaicāt. Tātad eh, kompromisa grozījumi. Iespējams, ka daži no kolēģiem dodas prom jau rīt no rīta. Ja tas būtu nepieciešams, ja mums ir jāvienojas par kompromisiem ar dažiem no kolēģiem, es arī dodos uz uh, savu dzimteni rīt no rīta, tātad varbūt mēs varētu kaut kā sazināties nākamo dienu laikā. Nu, par saturu runājot. Jūs jau minējāt dažus no maniem grozījumiem, kurus nevarat pieņemt, un es jau biju gatava uh, šādai rīcībai, un mums noteikti ir jāīsteno tā likumdošana, kas jau ir tikus pieņemta, un jāīsteno tā labāk. Vai mēs runājam par uh, konkrētiem grozījumiem, kas ir vērst uz šo jautājumu? Jā, ja mēs runājam par jauno direktīvu, kas tiek gatavota padomē, Mēs runājam par uh, jautājumiem, kas saistīti ar demografiskiem izaicinājumiem. Uh, nu, ir gandrīz eh, neiespējami runāt par to, vienlaiks nerunājot par antidiskriminācijas direktīvu un par diskrimināciju, kas nodrošina piekļuvi precēm un pakalpojumiem. Mums e, taču ir jānoslēdz arī darbs pie 13. panta likumdošanas paketes. Protams, Mēs runājam par piekļuvu precēm un pakalpojumiem, tas nav saistīts ar nodarbinātību, un es ceru, ka mēs varēsim ar jums vienoties, un es ceru, ka man nevajadzēs atsaukt savus grozījumus. Es zinu, es zinu, ko jūs tur uh, prātojat, kas jums ir prātā, un mēs noteikti varēsim atrast kaut kādu labāku risinājumu, jo antidiskriminācijas direktīva ir svarīga. Protams, tā rada problēmas visiem Vācijas deputātiem, pat ņemot vērā to, ka jums ir konkrēts precedents Vācijā. Mums ir jāpārliecina cilvēki, ka šī direktīva ir jāizteno eh, visās dalību valstīs, ņemot vērā to likumdošanu, kas pastāv Vācijā. Protams, um, nu, tas ir ļoti jauki, ka tā pie jums jau ir pieņemta, bet uh, citās valstīs tā nebūtu nav. Runājot par agrīno pensionēšanos, nu, varbūt nevajadzētu noteikt tādu obligātu, obligātās prasības attiecībā uz pensionēšanās vecumu. Tātad, kad cilvēkiem pienāks pensija, kad viņi var baudīt šīs privilēģijas, tas ir ļoti labi, ja mēs nosakam šeit kaut kādus konkrētus standartus. Bet, ja mēs runājam par pensionēšanās vecumu, ir cilvēki, kas vēlas uh, vēl ilgi turpināt darboties, un mums nevajadzētu viņus piespies doties pensijā, ja viņi vēl jūtas pietiekami baši, lai turpinātu strādāt. Elastība arī ir nozīmīgs princips, tāpēc mēs eh, mēģinājām grozīt 11. pantu. Jūs runājāt, ka pagaidu darbā elastība varbūt nav pats labākais, bet vecāka gada gājuma darba ņēmēji vēlas būt pietiekami elastīgi. Viņi varbūt vēlas eh, strādāt vienu, divas dienas nedēļā. Viņi nevēlas varbūt strādāt pilnu darba nedēļu, pilnu slodzi. Uh, Mums ir jāsaprot, ka dalību valstīm ir jāpiedāvā pietiekams eh, elastības līmenis un lai darba devēji varētu pieņemt arī darbā cilvēks, kas strādātu nepilnu slodzi. Es vēlējos eh, šeit dzirdēt kaut ko vairāk par neatkarīgu ienākumu iegūšanu un par, eh, protams, ir cilvēki, E, kam ir jākopi vecāki radinieki, un viņi nevienmēr vēl šos cilvēkus nodot kaut kādās aprūpas iestādēs. Tātad šeit vajadzētu arī vairāk runāt par e, paraugu prakses apmaiņu, lai varētu padomāt par to, ka cilvēki, kas dzīvo šādu neatkarīgu dzīvesveidu, arī varētu labāk integrēties darba tirgu, un lai viņiem, piemēram, nevajadzētu radinieks atdot e, pensionātos vai aprūpas iestādēs. Un par jāparūpējas arī par to, lai cilvēki tiktu iepazīstināti ar savām tiesībām un varētu tās izmantot. Tas attiecas gan uz vecāku gadgājumu cilvēkiem, nu varbūt ne visiem, un arī uz jaunākiem cilvēkiem jāgarantē, lai tas tiktu atrunāts šajos ziņojumos. You mentioned care. Tālāk jūs runājāt par aprū, aprūpi vienā no nodaļām. Tātad eh, Eiropas Savienības līmenī mums nav kompetences veselības aprūpas jomā. Es nevēlētos šeit kaut ko īpaši mainīt, bet ir dažas veselības aprūpas detaļas, eh, ko tomēr šeit vajadzētu iekļaut. Un jāņem vērā, ka tradīcijas dalība valstīs ir atšķirīgas, jo, piemēram, ir situācijas, kad eh, vecākiem cilvēkiem nav pieejamas eh, konkrētas zāles Varbūt, ka to varētu atzīmēt šajā ziņojumā, lai dalībvalsts saprast, ka mēs par to esam norūpējušies. Ja, piemēram, tirgū tiek izlaists jaunas zāles, lai cilvēkiem tas patiešām būtu pie, pieejams, par to ir jāparūpējas. Un, ja mēs runājam par ilgtermiņa aprūpi vecāku gadgājumu cilvēkiem, bija arī mutiskai, varbūt varētu izstrādāt mutiski jautājumu ar rezolūciju un to saskaņot ar jūsu ziņojumu. Un mēs pie tā esam strādājuši arī pagātnē. Nu, es saprotu, ka jūs nevarat pieņemt pilnīgi visus manus grozījumus un antidiskriminācijas direktīva arī jums nav tā mīļākā, bet, nu, jāsaprot, ka tas ir jāņem vērā Kasteks skundze un pēc tam Kornelisens skundze. Mušu. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu teikt paldies referentām par uh, viņa mēģinājumu atrast kompromisus. Es uh, esmu ļoti interesēta šos 30 eh, grozījumus tiešām arī ieraudzīt un apskatīt. Ir eh, vienmēr ļoti grūti izteikties, ja kaut kas nav tieši acu priekšā. Es labprāt uzzinātu, ko jūs kā kompromisu priekšlikumu vēlties piedāvāt, un es varētu pateikt, ka no nu, mūsu politiskās grupas ir arī tāds kā sarkanais pavadiens, pie kura mēs eh, pieturēsimies. Runa šeit ir par eh, to, kā saglabāt eh, likumā paredzēto iešanu vecumā, eh, vecuma pensijā. Tas nozīmē, ka noteikta vecuma posmā varētu notikt pārēja uz pensiju bet pensijas eh, lielumu. Tam ir jābūt, šim vienmēr jābūt tādam, ka ir iespējams eh, pavadīt tādas vecumdienas, kas ir cilvēku cienīgas. Tas ir atkarīgs no tā, kā likumā ir noteiktas, noteikti šis vecums, kad notiek pārēšana pensija. Tas nozīmē, ka tas ir svarīgi, kad notiek eh, pārēja no darba dzīves uz pensiju. Uh, ir svarīgi, cik gadus ir notikusi iemaksa, tad par elas drošumu. Mēs neesam pret šo jēdzienu. Ale ir tas, kurš šeit patiešām var paskaidrot šo koncepciju. Bet par drošību un drošības radīšanu profesionāls darba dzīves laikā ir ļoti svarīgi par to runāt, un uh, ir cilvēki, kas uh, pāriet no profesionālās darba dzīves uz izglītību, un vajadzētu parūpēties par to, ka šie periodi arī tiek ierēķināti, ka tiek aprēķināts pensijas lielums. Tas nozīmē, ka katram patiešām ir uh, jābūt tādai aktīvai darba dzīvē, tie var būt 40 gadi vai 39 gadi vai 42 gadi. Tas, protams, būs dažādi. Bet apmēram 40 gadi aktīvas darba dzīves. Un tad pensija vajadzētu nodrošināt uh, cilvēku cienīgu dzīvi pensijas vecumā. Sabiedrības novecošanās jautājums ir jānoregulē attiecībā uz visām vecuma grupām. Tie ir jūsu priekšlikumi par grozījumu, par kuru jūs teicāt, ka jūs nevarat to pieņemt. Šeit runa ir uh, par uh, sektoru jautājumiem. Nav runa par to, kā noregulēt pensiju vecumu tādā diferencētā formā atkarībā no konkrētā sektora. Lai attiecībās noteiktām darba vietām varētu tieši noteikt, izmērīt šo aspektu, tur ir arī Eiropas arotbiedrības savienības nostāja, un es domāju, kā tieši šajos aspektos šeit vajadzētu raudzīties eh, pēc konkrētās profesijas, jo, jo viņi jau paši vislabāk pārzina tās eh, grūtības un sarežģījumus, kas pastāv konkrētā darba vietā Un tā apmēram būtu tas, ko es eh, varbūt labprāt gribētu ar jums padiskutēt vēl vairāk. Paldies, atvainojiet, ka mazliet vēl. Atnāca bija citas komitejas sanāksmē, bet Lamberts kundze man drusku atstāsīja eh, jūsu sacīto par mūsu grozījumiem. Tas, ko es sapratu, bija ļoti iedrošinoši, ka jūs esat gatavs daudz ko ņemt vērā kas man ļoti svarīgs ir, šķiet, ka dzimuma dimensija šeit spēcīgi atspūļotos. Šodien mēs balsojām sieviešu komitejā par Bauers kundzes ziņojumu, tā kā arī to jūs saņemsiet atzinumu. Vēl par jauniešu garantiju kaut ko ātri bija teikt. Jūs teicāt, ka labprāt palikt pie saviem sešiem mēnešiem, nevis mūsu četriem. Uh, bet pagājušā mēneša plenērā bija balsojums par Turenes kundzes ziņojumu. Tātad par to jau ir balsojis viss parlaments, un tur bija runa par četriem mēnešiem. Tā kā tas būtu mazliet dīvaini. Tagad sacīt kaut ko citu kā to, kas jau citā ziņojumā bija pateikts. Ko vēl gribētu teikt? Mans 21. grozījums par apusējo integrācijas pieeja. Piekrīt, ka tiešām integrācijā vajadzētu būt apusēji, un tieši tāpēc esmu diezgan pozitīvi noskaņot par jūsu pirmo teikumu. Tur jau ir šī apusējība ietverta, bet tas, ko mēs vēlamies svītrot, tā kā uzliek nasu tiem, kas ienāk vairāk nekā tiem, kas jau tur ir. Tā kā tikai migrantiem būtu jāpielāgojas, nevis eh, sabiedrībai, kas viņus eh, pieņem. Tā kā es domāju, ka daudz līdzsvarotāk ir tā, ja mēs tikai pirmo daļu uzsvērtu. Tas būtu viss um, ar nepacietību gaidīšu uz kompromisus, un par tiem tad varēsim pēc tam arī runāt. Paldies, Marki Kunze. Paldies, pavisam īsts komentārs. Es pirms gribētu pateikties referentam par darbu. Viņš diezgan pozitīvi izteicās par dažiem grozījumiem. Es, diemžēl, arī ierados šeit pēc tam, ka jūs pieminējāt mans grozījumu. Lamberts Kundze teica, ka galvenokārt jūs tos varētu atbalstīt, bet vienīgais komentārs no manas puses tas ir līdzīgi kā tas, ko man sociālists kolēģis sacīja, bet ne tieši tas pats. Man interesētu jūs viedoklis par to. Mans 248. grozījums, kur ir runa par iespēju kombinēt. Um, uh, atalgot darbu ar um, kāda cilvēka kopšanu. Uh, eh, tas ir tāpēc, lai cilvēki varētu turpināt saņemt sociālās uh, uh, pabalstus arī tajā laikā, kad viņiem ir jākopī kāds cilvēks. Mm, tad sociālās uh, nodrošinātības uh, jautājums ir, tātad es saprotu tā, ka ja jūs uh, esat apmācībā, jūs varat maksāt, izdarīt sociālas uh, iemaksas un tad nezaudēt savus uh, uh, labums no tā. Man interesētu jūsu viedoklis par to. Vai vēl kāds vēlas izteikties, saka priekšēd? Laikam nav. Nu, tad, tad Paldies kolēģiem. Es labprāt eh, atbildētu īsi Līzai Linnai. Mēs eh, abi divi esam veci kaujinieki un esam eh, daudzas kompromisus noslēguši pagātnē, un tagad mēs noteikti arī to darīsim. Par antidiskriminācijas jautājumu mums ir bijuši tik daudz konflikti, tas arī, diemžēl, nav arī nemaz mainījies, ne jau tikai mums abiem, bet arī attiecībos citiem, kas attiec uz laiku. Es labprāt paraudzītos, lai mēs līdz rīt pēcpusdienai varētu panākta kompromisa priekšlikums, lai mēs tos varētu nosūtīt pirmajā nedēļā pēc vasaras atvēlinājuma. Mums būs laiks to vēlreiz aplūkot, arī uh, atrast tādus kompromisu variantus, ar kuriem mēs visi varam sadzīvot, tīpaši, uh, kā to visu pielietot. Man īpaši svarīgi liekas pateikt, mēs uh, par tēmu, par to, kā pielietot, to mēs nesam runājuši, bet par pensijām tas ir tā cita joma. Dažās būtiski mums ir nepieciešams uh, sasniegt tā, ka cilvēki varētu pateikt, ka mums tiešām ir pensija, ar kuru mēs varam izdzīvot. Tas ļoti svarīgs instruments. Tādēļ ir arī priekšnosacījumi. Es domāju, ka ir iespēja to izdarīt, un ja mēs ņemsim nopietni vecākus cilvēkus, tad uh, nevajadzētu uh, visu samazināt, bet patiešām ir jādod iespēja, lai patiešām viņiem būtu tāda nauda, ar uh, kuriem viņi varētu patiešām izdzīvot. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un šajā ziņojumā tas ir būtiski, jo taisnīgums. Tas nozīmē, ka nevis lai cilvēks izslēgtu no darba dzīves, ja viņš šķietami ir kā par veciem, jo tas ir motīvs, bet gadījumos tā nemaz nav. Daudzos uzņēmumos viņi vienkārši ir izmaksu faktors, kas ir tik būtisks, tas ir ļoti slikti. Tā ir diskriminācija. Tādēļ, lai ierobežotu šo vecumu noregulējumu, Vācijā mums ir 67 gadi, un varbūt eh, ne visi to uzskata par ļoti pozitīvu, un opozīcija pat labam Vācijā mēģina uh, atkal to visu mainīt un to sagrozīt. Uh, ir varbūt arī cilvēki, kas teiktu, nu, daudz cilvēki, kas ir daudz vecāki, bet viņi ļoti vitāli, viņi gribētu un varētu strādāt, un tad ir mūžīgi kaut kāda diskriminācija ikdienā, eh, kurie teica, mums tevi nevajag, viss ir beidzies. Otrs mēģinājums būtu pateikt, radiet taču darba vietas, kuros jaunie un veci strādāt kopā, un eh, kuri, manuprāt, vajadzētu tiešām izmantot eh, vecāko pozitīvo radošo pieeju, eh, jauno pozitīvo radošo pieeju un vecāko pieredzi, un no tā taču ir jāgūt labumu. Jaunieši nedrīkst būt par jauniem, lai, eh, lai piedalītos uzņēmumu pasākumu, savukārt vecākos cilvēkus nedrīkst um, izslēgt, un viņiem teica, mums jūs nevajag. To pasaka arī pētījumi, jo viņi ļoti lojāli uzņēmumiem, viņi ir ļoti izturīgi savā darbā. Uh, arī tad, ja tiek teikt, nu labi, drusku veselība pieklibo, bet mēs esam spējīgi uh, šo darbu veikt, un mēs arī to vēlamies. Tie taču ir piemēri, kas varbūt nemaz nav tik zināmi un pazīstami. Es domāju, šādu vienotu regulējumu par noteiktu uh, pensiju vecumu nebūtu pareizais. Vairāk elastības. Um, uh, Darba darb kopliekuma partneru sarunas, tās būtu būtiskais elements. Francijas, tas arī attiecas uz uh, likumā paredzēto pensijas vecumu. Es zinu, ka Eiropas arotbiedrība asociācija ir uh, ieteikusi to darīt uh, pēc sektora, bet partneriem ir uh, jāvienojas par regulējumu. Es esmu par darbu koplīgumu, es esmu par noregulējumu, ka to var izdarīt kopā sociālajie partneri, bet kādreiz ir tā, ka daži neiegūst, nevar izturēt savas tiesības. Uh, tas ir būtisks uh, aspekts. Eh, Ule ir nor, norādījusi to, ka uh, elastrošums ir ļoti būtisks, un drošību nedrīkst šeit aizmirst, jo nedrīkst būt tā, ka ir daudz elastības, bet nav vairs nekādas drošības. Tas būtu nepareizais ceļš, pa kuru mēs ietu par kolēģi uh, Konelisenu. Jā, es pilnīgi varu piekrīst tam, ko jūs teicāt. Seši mēneši un četri mēneši varbūt ir atšķirība vēl starp mums, bet es uh, paraudzīšos. Uh, 228. grozījumu priekšlikumu. Es uzskatu par ļoti svarīgu elementu, un mēs eh, to varam arī turpināt, šo debati. Ir savstarpējīgums vajadzīgs, mums ir jāatrod līdzsvars, un nevajadzētu paudzes izspēlēt vienu pret otru. Ja tas būtu pamats, mēs labi tiksim uz priekšu. Kas attiecas uz Mērnu Hārkienas kundzi, bija daudz grozījumu. Es visam piekrītu, nebija neviens, kur es varētu pateikt, es gribu kaut ko mainīt vai grozīt un 248 arī būtisks elements mūsu ziņojuma. Tādēļ sirsnīgs paldies visām, pēc iespējas ātrāk mēģināsim atrast kompromisus, tos visiem nosūtīt, tad paraudzīsimies, vai šis noslēgums kompromiss pēc tam būs pareizs, vai varbūt būs, būs drusku vienpusēji, paraudzīsimies, bet mēs noslēgumā gribam kaut ko darīt, par ko mēs visi varētu teikt, esam spēruši soļus priekš, sirsnīgs paldies visiem, un šādā kopības garā mēs varam turpināt darbu. Paldies! Jā, labi, paldies! Mēs uh, balsosim par šo, šiem kompromisu grozījumu priekšlikumiem, kas tad būs eh, galīgi pabeigti, un tas būs 2. Eh, septembra plenārsēdē. Labi, tad eh, es jums visiem varu novēlēt jauku atvainājumu, atpūtieties labi, un tad tiksimies nākamajā sanāksmē 13. septembrī trijos.